risinājums, lai varētu atbalstīt uh, arī apvienotās karalistas budžeta uh, vajadzības šajā īpaši smagajā periodā, kad mums ir jātāpa. Paldies Tanaka kungam. Martina kunga ziņojums līdz ar to ir apspriest. Un, kā jau tika teikts, par Butikofera kunga ziņojumu par Eiropas rūpniecības stiprināšanu par šo jautājumu mēs. Uh, nevarēsim tagad sniegt balsu skaidrojumu. Tas, būt, tas notiks eh, rīt, un tagad mēs eh, beidzam sanāksmi.